Nākamais jautājums. Hongkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēja lieta. Tad nosākumu došu autoriem vārdu. Pirmais runātājs ir Butikofer kungs, divas minūtes. Oh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Piecu grāmatu uh, tirgoņu lieta no Hongkongas patiešām rada mums daudz bažu, jo sākumā šie cilvēki pazuda, un pēc tam, nu, tādos ļoti mīklainos apstākļos atkal parādījās Ķīnā. Bet mēs nerunājam tikai par šiem pieciem uh, grāmatu tirgoņiem. Tas attiec arī uz kādu žurnālistu, uh, kas uh, lasīja, kas rakstīja priekš avīzes Sauzenmonopolī, un tas pats attiecas arī uz divu ķīniešu cilvēktiesību advokātu dēlu. Manuprāt, mums kā Eiropas parlamentam ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šāda prakse, ka cilvēki ar varu tiek nolaupīti un pēc tam ar varu nogādāti Ķīnā, ir nepieņemama. Gribētu teikt, ka divi no šiem pieciem grāmatu tirgoņiem ir uh, cilvēkties, uh, ir uh, Eiropas Savienības pilsoņi, un līdz ar to mums, kā Eiropas uh, Savienības pārstāvjiem, ir kaut kas jādara lietas labā, jo viņiem pienākas Eh, Eiropas Savienībā spēkā esošās tiesības ir sens ķīniešu sakām vārds tas akmens, ko jūs esat pacēluši, īstenībā nokritīs uz jūsu kājām. Es domāju, ka tas pats ir attiecināms uz šo gadījumu. Tas, kas notiek Ķīnā, īstenībā arī. Uh, negatīvi ietekmē valsts struktūras. Tas pierāda, ka Ķīna izmanto sistēmu, tātad viena valsts, divas sistēmas. Mums Ķīnai uz to ir jānorāda, tie ir smagi pārkāpumi, un tādā veidā Ķīna vēršas pret starptautiskajām tiesībām. Paldies! Thank you. Next speaker. Paldies, Korāo kungs, vien minūte. Grazie, Presidente. I fatti dicono che in Cina quelli che parlano apertamente sono sempre. Priekšādātāji tā viņš šķiet, ka Ķīnā nu, ļoti retais uzdrošinas kaut ko uzrakstīt un vēl retāks uzdrošinas kaut ko arī publicēt pēc tam. Tas, protams, saistīts tiešā veidā ar valsts īstenoto cenzūru. Pekinas režīms uzskata, ka šāda veida, jebkuras pret Pekinu vērstas grāmatas būtu jāaizliedz, un 2015. gadā bija 40. gada diena, kopš šeit ir uzsākus diplomātiskās attiecības ar Ķīnu. Šīs attiecības, protams, ir ļoti svarīgas, tās ir svarīgas Eiropas Savienībai, taču jāspēcina tirzniecības un ekonomikas saites, bet tikai, tas var notikt tikai tādā gadījumā, ja būtiski tiek uzlabot arī cilvēktiesību situācija. Eiropas Savienībai ir jāspēcina demokrātija un tiesiskums visur pasaulē, ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta runas brīvība, ir nedrīkst būt tā, ka jebkāda veida citi viedokļi tiek tiek apklusināti. Un mums par to jārunā. Paldies tālāk, pans Erikungs, uz vienu minūti. Grācija, pres... Priekšādātāji, paldies. Pēdējos četros mēnešos bez vēsts pazuduši pieci grāmatu izdevēji no Hongkongas un pāris no viņiem pat ir ES dalību valstu valsts piedarīgie, viens no Zviedrijas, viens no Lielbritānijas. Un viss liecina par to, ka Ķīnas um, kontinentālās daļas varas iestādes viņas faktiski ir arestējušas, aizturējušas, un par, tikai tāpēc, ka tī, viņi savās publicētajās grāmatās ir izteikušies pret Pekinas valdību. Nu, tas ir vienkārši spilgts cilvēktiesību pārkāpums, un turklāt rada visai lielas bažas attiecībā uz Ķīnas varas iestāžu rīcību, kas acīm redzot vispār nerespektē ne cilvēktiesības, ne arī autonomijas tiesības tiesības, kas tiek piešķirtas Hongkongai un esam ļoti nobažījušies par šo ES valsts piedarīgo likteni, tāpat arī, protams, par pārējiem e, izdevējiem. Šādā veidā būtiski tiek ierobežota runas brīvība, un par šiem jautājumiem vajadzētu diezgan spēcīgā un striktā veidā runāt ar Ķīnas varas iestādēm. Uh, Es atvainojos, zilās kartītes jautājumus nepieņemu, tāpēc, ka laika nav, esam eh, jau aizkavējušies. Tālāk Kelam kungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātā komisāra kungs. Šai janvārī tūkstošiem Hongkongas iedzīvotāji izgāja ielās demonstrācijā, lai protestētu pret to, ka ir pazuduši šie pieci neatkarīgie grāmatu izdevēji tiek runāts, ka viņi ir aizvesti uz Ķīnas kontinentālo daļu pret savu gribu, un, protams, tas rada bažas Hongkongas iedzīvotājos. Viņi ir nobežījušies, kur šie cilvēki ir, kas ar viņiem notiek. Jāsaka, tas, protams, ir tikai daļa no kopējās sistēmas šīs problēmas. Un tāpēc mēs vēlamies atgādināt uh, Hongkongas varas iestādēm ka Hongkongas grāmatu izdevēji, emora rakstītāji un tā tālāk ir jāaizsargā un nedrīkst viņus nekādā veidā politiski iebiedēt, nedz arī citādi. Paldies tālāk, Belder kungs, uz pusotru minūti. Jā, danku vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Gatavojoties šīm debatēm, es Eh, izlasīju kādu joku savus China Morning Post. Ātrākais veids, eh, kā pārvarēt robežu starp Ķīnu un Hongkongu, ir atvērt grāmatveikaliņu vai uh, izdevniecību es varētu pateikt, ka pat bez eh, dokumentiem ir iespējams šādā veidā šķēršot robežu, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku, kam ir piederējis viens no diviem, ir pazuduši pēdējā gada laikā. Un jāsaka, ka eh, cilvēki, kas atļaujas kaut ko bilst pret režīmu, ir tiek aizvien apdraudēti. Un pat savs China Morning Post uh, Eh, īpašnieks teica, ka kritiski žurnālisti bieži vien pazūda un tie ir patiešām smagi cilvēktiesību pārkāpumi un tādā veidā tiek arī pārkāpts princips viena valsts divas sistēmas. Jāsaka, ka mēs esam šķelti attiecībās ar Ķīnu, jo daudziem, protams, šī valsts saistās ar milzīgām ekonomiskām interesēm. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Nākamā runātāja Sančers Kalentei kundze. Lūdzu, vienu minūti. Priekšādētā pateicos. Cilvēku tiesības ir nedalāmas, nenu, tas ir obligātā kārtā jāievērt jāievēro, tās ir jāsasaist ar visām pilnīgi citām tiesībām. Nevar tā būt, ka kaut kādu vienu daļu cilvēktiesību kāds ievēro un citas nē. Un tāpēc šī steidzamības rezolūcija nāk īstajā laikā. Mums ir nedrīkstam domāt tikai par lielām koalīcijām un politiskajām tiesībām. Mēs gal galā, protams, esam citādi nekā Ķīna, un lai arī mums ir saiknes ar šo valsti, mums ir jāpārliecinās, ka arī Ķīnā tiek ievērot runas brīvību, un attiecībā uz šiem grāmatizdevējiem tā tas nav noticis. Jādomā arī par to, ka, piemēram, homoseksuāļi tiek krimināli vajāti šai valstī. Tas ir vienkārši brutāls cilvēktiesību pārkāpums. Vairāk kā 320 tūkstoši imigrantu sieviešu ir, tiek ievestas Ķīnā par maisaimniecēm un pēc tam tiek pakļauts verdzībai līdzīgiem apstākļiem, arī viņu tiesības tiek pārkāptas. Un e, tas viss ir cilvēktiesības. Tad, kad runājam par cilvēktiesībām, tad mums beigu beigās ir jāsāk aizsargāt pilnīgi visi, kuru tiesības tiek pārkāptas. Paldies tālāk, Farijas kungs, uz vienu minūti. Priekšādātāji. Pieci grāmatu izdevēji, kas publicējuši Ķīnas valdību kritizētus darbus, pēdējo četru mēnešu laikā Hongkongā ir pazuduši bez vēsts. Nu šķiet apstākļi gan arī tādi kā Agatas Kristī romānos šī divu valstu sistēma, ja divu modeļu sistēma šajā gadījumā nav spējusi nodrošināt runas brīvību Hongkongā. Kopš 2012. gadā nāca pie, pie valdības jaunais eh, vadītājs, tā viņš šķiet, ka eh, ir bijusi vēl neiecietīgāka attieksme pret grāmatu izdevējiem, un lūk, šie pieci grāmatu izdevi par to šķiet samaksājuši augstu cenu. Šādā veidā tiek pārkāpta arī Hongkongas leģitīma autonomija. Cilvēki, kas drosmīgi cēlušies kājās, lai iestātos par savu kultūras identitāti, ir apspiesti. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums arī Ķīnai skaidriem vārdiem jāsaka, ka šādā veidā cil apspiest cilvēkus nav mums pieņemami. Paldies. Tālāk politisko grupu pārstāvis pirms Ventas kungs lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Komisārs kundze. Ķīnā ir problēmas ekonomiskā izaugsme ir nu, zem, ļoti zem, nespēja uh, tempos tikt uz priekšu, tā ir zemāka nekā pēdējos 20 gados, un uh, lūk, parādās dažāda veida disidenti, tā, un tie, protams, tad acīm redzot ir jāuzspiež šie pieci pazudušie grāmatu izdevēji šķiet ir nolaupīti Hongkongā, un tieši tāpēc, ka tie ir izteikuši kritiskas piezīmes par Pekinas varas iestādēm. Janvārī Hongkongā tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret šāda veida nolaupīšanu, Un šobrīd šeit runājam par brīvību kā nākotnes dzīves elementu Hongkongā Viena valsts, divas sistēmas. Tāds ir šis modelis, kas tiek it kā īstenots. Savā rezolūcijā Eiropas parlaments pauž, pauž nopietnas bažas par eh, šo attiecību, šīm attiecībām starp kontinentālo Ķīnu un Hongkongu. Tālāk Lainenkungs uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundzes saskaņā ar principu viena valsts, divas sistēmas un 70. Eh, pamakta akta principu Pekina eh, cilvēkiem Hongkongā liedz runas un pulcē pulcēšanās brīvību. Un eh, jāsaka, ka ir bijuši arī uzbrukumi žurnālistiem, kas ir atļāvušies kritizēt režīmu, un pieci grāmatu tirgoņi tāpat ir pazuduši. Tas ir radījis eh, bažas visai starptautiskajai sabiedrībai, vai vispār tas, ko Pekina apgalvo, ir jāuztver nopietni. Grāmatu izdošana Hongkongā nav aizliegta, un tādēļ arī grāmatu tirgoņi nedarīja neko nelikumīgu. Tādēļ ir jāpieprasa valdībām Hongkongā Indijā un Ķīnā, paziņot, kur šie cilvēki ir palikuši, un ja viņi nav izdarījuši neko nelikumīgu, nu tad viņi ir nekavējoties jāatbrīvo. Mēs tāpat pieprasām, lai komisija un Eiropas ārlietu dienests uh, lietu gaismu uz šo tumšo lietu un nekavējoties pieprasīt cilvēku atbrīvošanu. Paldies! Liels paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra centīšos dot vārdu pēc iespējas vairākiem. Pirmā būs Pētirs kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Šo piecu grāmatu izdevēja bezvēsts pazu, pazušana tiek uzskatīta par mm, briesmīgu notikumu un Ķīnā izraisījusi lielus protestus. Un tagad tiek aizliegtas grāmatas, tiek slēgtas izdevniecības. Uh, Šos piecus grāmatu izdevējus nodarbina uzņēmums, kas ir labi pazīstams ar to, ka publicē grāmatas, kas nepakļaujas eh, Ķīnas valdības standartiem. Lui Bo gadījums rada īpaši, īpašas bažas, jo viņš pazuda no, savas, no savām mājām Hongkongā Pārējie pazuduši visai mīklainos apstākļos Dienvidu Ķīnā, un šāda veida eh, piespiedu nolaupīšana ir tāda praksa, kas nav pieļaujama. Mums jāpārliecinās, ka ir taču vieta dažādiem atšķirīgiem viedokļiem, uzskatiem, un šis princips viena valsts divas sistēmas eh, nevar darboties citādi, kā vien respektējot cilvēks, un tas šobrīd šķiet tā viss nenotiek. Paldies tālāk, Marijas kungs. Priekšsādātāji, paldies! Pagājušā mēneša laikā pieci labi pazīstami grāmatu izdevēji Hongkongā ir pazuduši bez vēsts. Viņi bija pazīstami ar to, ka kritizēja Ķīnas valdību Pekinā. Viņi izteicās par dažādām aizkulišu lietām, par skandāliem, par tiem stāstīja savās grāmatās. Un tagad Hongkongā daudzi uzskata, ka šo piecu grāmatu izdevēju pazušanā ir vainīgas Pekinas varas iestādes, ka tieši tām par to jāuzņems atbildība. Un tāpēc cilvēki iziet ielās, rīko demonstrācijas, lai tādā veidā paceltu balsti mm, un iestātos par cilvēku tiesību aizsardzību. Mums šai kontekstā arī ir jāno, jānosod jebkāda veida cilvēktiesību pārkāpumi un jāaicina uz runas brīvības principu īstenošanu un tā attiecināšanu arī uz izdevniecībām, žurnālistiem un cita veida eh, aktīvistiem. Un turklāt jānoskaidro, kurš šie cilvēki atrodas. Paldies par uzmanību. Nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies! saka Postpešilkungs, gribēja runāt šeit debatēs, lai atbalstītu sagatavoto rezolūciju. Domāju, ka šai kopējā jautājumā ir divas lietas. Viens, ko mēs pieminējām, protams, ir šo piecu grāmatu izdevēja liktenis. Viņi ir bezvēsts pazuduši mistiskos apstākļos, un mums jā, jāpiespiež Ķīna nakt klajā ar paskaidrojumu par to, vai tā ir bijusi kāda dalība šai pazušanā. Tas ir viens punkts. Bet šai kontekstā parādās vēl otra lieta, kas ir tikpat nopietna. Uh, Un e, tā ir šāda. Kādas ir attiecības starp Hongkongu un kontinentālo Ķīnu? Vai tiek ievērot šis princips viena valsts, divas sistēmas? Es domāju, ka šo pietu cilvēku likteņi parāda, ka šī veida sistēma vairs nepastāv, un Ķīna cenšas Hongkongas tiesības ierobežot visos iespējamos veidos. Mums jāatbalsta Hongkonga studenti tur un tās iedzīvotāji, kas cīnās par tālāku demokrātiju un par savām autonomajām tiesībām. Paldies tālāk, kas tālākungs. Grācie. Priekšādētāji, paldies. Ķīnā šobrīd bez vēsts jau pazuduši ne tikai pieci grāmatizdevēji. šī sistēma, viena valsts, divas sistēmas arī ir pazudis bez vēsts, un to nedrīkst nevaram noliegt. Cenzūra, ko īsteno režīms, attiec uz pilnīgi visiem, kas izsaka jeb mazā, kaut mazāko kritiku par Pekinas valdību un tās rīcību. Šie pilsoņi ir samaksājuši ļoti augstu cenu. Es domāju, ka daudz citi vēl, daudziem citiem vēl nāksies par to maksāt. Un tāpēc mums beidzot ir jāpieprasa, lai šī sistēma viena valsts divas, divi režīmi tiek attiecīgi īstenot. Ķīnas ģeopolitiskā nozīme nedrīkst diktēt mūsu uzvedību. Mums ir jāpieprasa, lai šie cilvēki tiktu atbrīvoti. un lai netiktu cilvēki piespiedu un spīdzināšanas rezultātā piespiest parakstīt kaut kādu veidu atzīšanās eh, un, un tam līdzīgi. Eiropas Savienībai konsekventi jāizturās pret cilvēktiesību pārkāpumiem, arī tad, ja tās ir liels valsts. Paldies tālāk, Polčaka kungs. Paldies priekšādētāji. Es personīgi uzskatu, ka šie divi grāmatu izdevēji, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi un ir pazudušas bez, bez vēsts, ir tikai viens neliels piemērs, un tāpat laikā spilgts piemērs tam, kā Ķīna ar kājām bradā cilvēku tiesības. Atcerēsimies, ko Ķīna turpina solīt un solīt jau kopš brīža, kad tā pārņēma Hongkongu no Lielbritānijas. Mums ir skaidri un gaiši ir jāsaprot, ka Hongkonga ir pieradusi pie cilvēktiesību ievērošanas, un Ķīna ir solījusi šīs tiesības ievērot arī tālāk, bet nu redzam, ka tas tā viss nav. Tiek izdarīts spiediens uz Hongkongas administratīvo sistēmu, cilvēktiesības tiek konstanti pārkāptas. To piedzīvojam atkal un atkal, un tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis pieprasīt, lai Ķīna respektē savus solījumus, to, ko viņa apsolīja tajā brīdī, kad pārņēma Hongkongu no Lielbritānijas. Paldies, nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies! Hongkongā šobrīd piedzīvojam cilvēktiesību pārkāpumus, saka Svobodas kungs. Tiek nolaupīti grāmatizdevēji, kas, piemēram, publicē un pārdod tādu literatūru, kas kritizē Pekins valdību. Pēc tam viņi tiek spīdzināti, no viņiem tiek izspiestas atzīšanās, eh, nu, piemēram, nezinu, par braukšanu pie stūras alkohola reibumā un tam līdzīgi. Un tā ir Nu, tā ir tā maniera, kādā rīkojas Ķīnas varas iestādes. Tas ļoti būtiski atšķirs un pilnīgi noteikti viņi savā rīcībā neievēro šo vienas valsts divu sistēmu principu. Nesen līdzīgā kārtā, protams, piedzīvojām tādas lietas arī Eiropā, un tāpēc mēs tiešām vēlamies atbalstīt visus, pret kuriem vērsta diskriminācija, lai kur viņi pasaulē arī neatrastos. Tāpēc atbalstu rezolūcijas devīto punktu, kurā mēs tā arī pasakām, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir jāpamato ar nopietnām, jēgpilnām un atklātam, atklātu dialogu par cilvēktiesībām. Paldies par uzmanību! Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tālāk došu vārdu komisārs kundzei lūdzu. Madam prezident. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Jāsaka, mums joprojām nav pietiekam daudz detalizētas informācijas par šiem pieciem Hongkongas iedzīvotājiem, kas strādāja uh, izdevniecībām IT Current. Tas, protams, uh, mums sagādā daudz raižu. Viens no viņiem ir pat Zviedrijas pilsonis un otrs ir Brit, Lielbritānijas pilsonis. Jāsaka, viens no viņiem arī ir uh, pasludināts par bezvēstu pazudušu uh, Taizemē uh, jau kopš pagājušā gada oktobra. Jāsaka, ka šīs Ķīnas iestādes ir nelikumīgi līkojušās, aizturot cilvēkus Hongkongā, un tas pārkāp principu viena valsts divas sistēmas. Un arī runas brīvība ir uh, ļoti svarīga vērtība visās brīvās sabiedrībās. Ķīna šķiet to neievēro. Ir jāizmeklē šo cilvēku pazušanas apstākļi un tam jānotiek saskaņā ar likuma vārdu. Un Morgarīnī kundze augstā pārstāve nosoda šo cilvēku pazušanu, kas strādāja izdevniecībā Maitī Karent un ir pazuduši e, kopš 7. janvāra. Mēs esam sazinājušies ar Hongkongas iestādēm, sadarbojamies ar apvienoto karalisti, Zviedriju un e, Eiropas delegāciju Hongkongā. Šobrīd īsti nav uh, gatava tāda atbilde no Ķīnas iestādēm. Viņi mums nav snieguši papildus informāciju, nav snieguši arī atbildes apvienotajai karalistei Zviedrijai un Hongkongas pārstāvniecībai. Mēs pieprasām, lai Ķīnas iestādes beidzot detalizēti paskaidrot, kas ir noticis ar visiem šiem cilvēkiem, kas ir bijuši saistīti ar izdevniecību Maitī Karent un lai tiktu arī. Uh, nodrošināt konsulārā pieeja šiem cilvēkiem. Paldies! Eh, komisārs Kunze ir eh, eh, sagatavotas septiņas rezolūcijas par šo jautājumu.